cilvēktiesība aizstāvjiem, un Eiropas Savienība ir šīs bažas stingri paudusi attiecībā pret Ķīnas varas iestādēm. Paldies, priekšsādētāji! Paldies! Seši rezolūcija projekti ir iesniegti, debatas ir tagad beigušās, un tagad notiks balsošana. Sāksim par rezolūciju, rezolūcijām par lesbiešu vajāšanu Āfrikā. Piecas politiskās grupas iesniegušas kopīgu. Pirmais par trešo pantu, kas par trīs daļas, atvainojos, trešās daļas, trīs pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa, kas par pret. Arī balsosim uh, elektroniski, sākam balsot. Nobalsojāt, beidzam balsot. Līdzīgs balsu vairākums norēdīts 16. pants, kas par pret. Balsosim elektroniski. Kaut gan droši vien rezultāts būs tāds pats kā iepriekš. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. pāns par. Pret. Atturas. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. pants. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 20. pants. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas noraidīts. Apsvērums O, oriģinālais teksts, trīs daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts, trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Tagad kopīgā rezolūcija grozīta. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts ar 33 balsīm pret 24. Nākamais rezolūcija par um, Baltkrieviju, piecas politiskās grupas un paškas kungs par visu balsojumu par rezolūciju, kas par pret atturas pieņemts un galu galā rezolūcijas, normatīvās rezolūcijas par piespiedu abortu Ķīnā. Pirmā rezolūcija no sešām politiskajām grupām un paškas kunga. Trešais grozījums otrajam pantam, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Nobalsojāt, beidzam balsot. Pieņemts. Oriģinālais teksts līdz ar to atkrīt, ja es pareizi saprotu. Pēc 7. panta otrais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts pēc D apsvērumu pirmais grozījums par, pret, atturas, balsojam elektroniski. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Tagad par rezolūciju kopumā grozītā veidā sākam balsot elektroniski. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņēmts rezolūcijas, normatīvā rezolūcija. Veržijā kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, mēs ļoti ļoti daudz laika pavadām, lai sagatavotu šo steidzamības sanāksmēs, kur ir vajadzīgs konsensus eh, par visiem politiskiem punktiem. Ir ļoti žēl, ka atsevišķas grupas veido uh, nosacīja apstākļu vairākums un atkal iesties grozījums, kas noliedz kopīgās rezolūcijas un to saistības, kas strādājušas ar mums šajās kopīgajās sanāksmēs un sagrauja rezolūcijas, pie kurām mēs esam strādājuši kopā. Es tādu uzskatu, ka tas ir dramatiski un ļoti žēl saistībā ar to darbu, ko mēs esam iecerējuši veikt visu kopā šajā sēžzālē un konkrēti sagatavojot šīs otrdienas pēcpusdienas, ceturtdienas pēcpusdienas sēžzālē sēdes, kur, kurās mēs esam samērā maz. Paldies, Veržjā kundze. Es, um, protams, uh, pieņem zināšanu to, ko jūs teicāt, un ceru, ka kolēģi to arī dara. Šis sanāksmes protokols tiks apstiprināts nākamās plenārsēdes sākumā, ja nav iebildumu.